Demokrātija Kongo Demokrātiskajā republikā, jeb KDR. Vispirms dosim vārdu rezolūcijas autoriem. Pirmais no tiem - Sebastian Kungs. Bon dia, multas gracias, senor. Labdien, prieksēdētājs kundze. Un e, paldies e, par man doto vārdu situācijas pasliktināšanās Kongo Demokrātiskajā republikā notiek eskalējoši. Prezidents eh, par visām varām, pa visu vāru turpina sēdēt eh, savā amatā un pret to iebilst visi, kā pozīcija tā opozīcija, bet eh, cilvēku neapmierinātība tiek vardarbība apspriest, apspiesta un upura ļoti daudz. Kongo, kā mēs zinām, lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo drausmīgā nabadzībā un valsts vadītāji nedara neko, lai situāciju uzlabotu. Īpaši smaga ir situācija tiem, kur dzīvo valsts austrumos un ziemeļos, un es nemaz nerunāju par sieviešu smago situāciju. Mums, Eiropas parlamentam, ir jāgriežas pie KDR prezidenta Kabils kunga un jānosoda viņa turēšanās pie krēsla pret tautas gribu. Un tomēr es vēlētos, lai rezolūcijās eh, tiktu atspoguļots arī mūsu viedoklis par eh, tā saucamajiem konfliktu izrakteņiem, jo Kongo netiek respektētas tikai cilvēktiesības, bet arī uh, E, derīgo izraksteņu pārvaldība. Paldies, saka prieksēdētāji, nākamais Demis Makarkungs, viena minūte. Paldies, prieksēdētājs kundze. E, šķiet, ka runājot par Kongo Demokrātisko republiku, mēs esam nonākuši strupceļā. Protams, e, mēs varam nosodīt, kā Kabilas režīms izturs pret opozīciju, pret saviem iedzīvotājiem, bet Kabilas kungs vēlas sēdēt savā krēslā un palikt amatā. Politiskais klimats šajā valstī strauji pasliktinās, bet eh, vienīgais, kas eh, Kongo šobrīd ir redzams, ir klusums, bet eh, bieži vien apspiešana ir ne tikai tādas vardarbīgas dabas, bieži vien tas noslēdzas ar slepkavību. Mēs e, vairākas reizes esam griežies pie Gongo, Kongo valdības, lai turpinātu un uzturētu dialogu ar opozīcijas partijām, jo tikai sēžot pie sarunu galda var pielikt punktu tur notiekošajam. Nākošais Koraukungs. Kongo Demokrātiskajā republikā šobrīd ir smaga politiska krīze. Prezidents Kabila kungs vēlas atlikt vēlēšanas pēc iespējas vairāk, pēc iespējas tālāk, lai palikt amatā. Tādējādi viņš pārkāpja Kongo konstitūciju. Valsts, kura ir neloģiska, bet uh, Kongo mēs atbilstam līdz ar, atbalstam, līdz ar to arī mūsu rīcība ir neloģiska. Kongo un Eiropas Savienības tirsniecības saites ir ļoti ciešas. Es tomēr uzskatu, ka konstitūcija ir jārespektē, Kongo ir jāorganizē brīvas vēlēšanas un ka Bila nevar sēdēt trešo mandātu. Politieslodzītie ir jāizlaiž no cietumiem, bet uh, tur ir jādara arī kaut kas Eiropas Savienībai. Prieksēdētāja nākamā Gabriels Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ārkārtīgi priecājos, ka darbu kārtībā esam iekļāvuši diskusijas par uh, steidzamības rezolūciju attiecībā situāciju KDR. Tas ir, eh, tā ir valsts, kurai ļoti liela nozīme šajā lielo ezeru reģionā, un ceru, ka mums izdosies vienoties par kopēju uh, Eh, rezolūciju. Pirmām kārtām runājot par vēlēšanu procesu, un es domāju, ka jāiesērko, jāievēro 2011. gada vēlēšanu novērošanas misijas rekomendācijas, ar ko nācām klajām. Ir nepieciešams tāpat laikā saukt pie kā, kārtības šīs valsts vadītāju un viņa ministrus. Ir viņiem pavisam publiski jā, jāievēro visa veida normas un konstitūcijas normas, tā lai šī valsts nesagrotu pilnībā. Tālāk par drošību šai valstī. Uh, onu ANO eh, spēku eh, mandāts ir jāturpina, lai aizsargātu civiliedzīvotājs. Un Eiropas Savienība un Āfrikas sa eh, valstu savienība ir jādara viss iespējams, lai īstenotu dialogu ar šo valsti un situācija no valsts problēmas nepārietu reģionālā konfliktā. Paldies, nākamais runātājs. Oui, merci, Garan kungs, priekšsādātāji, paldies! Konstitūcijai valstī ir jāaizsargā pret eh, iedzīvotājs, pret vadītāju pašu visatļautību, un mēs taču uz to paļaujamies. Bet ja tā tas nenotiek, tad ir uh, traģiski, un tā tas ir kādēr. Nedrīkst būt tā, ka tiek mainīta konstitūcija tikai tāpēc, lai pieļautu tālāk prezidentam kaut kāds papildus pilnvars to starp trešo mandātu laiku. Eiropas Savienība un Eiropas parlamentam par to tāpēc ir jārunā par to. Bet es nezinu, un, jo galu galā mēs esam sekojuši līdzi pārejas procedūrām šai Kongo jau no pašiem sākumiem. Kongo Demokrātiskā republika saņēma atbalstu no es. E, tieši mēs palīdzējām e, veidot viņiem atbilstīgos nosacījumus vēlēšanu organizēšanā izstrādājām viņiem arī zināmu ceļu kārtu attiecībā uz valsts demokratizēšanu. Liels paldies, priekšsādātāja runātāja pārtrauc, nākamā runātāja Sēnera Rodrīgas kundze. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, es uzskatu, ka rezolūcija par KDR ir ļoti vāja. Mums vajadzētu būt daudz striktākiem nosodot eh, Kongo notiekošo. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam tas ir cieņas jautājums pieņemt tādu rezolūciju, kas nosodītu arī starptautisko uzņēmumu minerālu ieguvi. Jau 2015. gadā apvienoto nāciju vides programmas direktors uh, ir oficiāli pateicis, ka 2% no minerāla ieguves naudas aiziet bruņotajai noziedzībai. Un liela daļa no, no karjeriem un liela daļa no mežiem pieder starptautiskiem uzņēmumiem, kur rīcība nevienmēr ir tik caurskatāma un balti pūkaina, kā mēs to vēlētos. Prieksēdētāji, paldies! Nākamā arēnas kunga. Eh, Liels paldies. Kongo konstitūcija eh, paredz eh, zināmas normas attiecībā uz vēlēšanām, respektīvi Kabilas prezidenta mandāta izcēlēšanas gadījumā jānotiek vēlēšanām, bet viņš vēlas palikt šai vietā, un tā rezultātā šai valstī rodas tālāka nestabilitāte. Jau 2015. gadā tiek piedzēvots dažāda veida reprezēzijas attiecībā uz jebkāda veida opozīcijas spēkiem. Tāpēc, domāju, šajā tekstā mums ir jāpieprasa, lai Kongo varas iestādes nodrošina brīvu vēlēšanu un organizēšanu, respektēja konstitūciju. Āfrikas Savienība, Āfrikas līgai šeit jāspēlē sava loma, lai piespiestu KDR īstenot visa veida tiesību normas arī Eiropas Savienībai jāatbalsta skaidri pasākumi mērķiecīgas rīcības, e, ja tas tā nenotiktu. Un ANO spēkiem šeis mandāts valstī jāturpina. Paldies! Paldies! Un paldies, ka ieturējāties vienas minūtes robežās. Predakungs, lūdzu. Să insist asupra nevoii de a organiza alegeri. Es gribētu uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šai valstī vēl līdz gada beigām norisinotos demokrātiskas prezidenta vēlēšanas. Tā tas ir paredzēts konstitūcijā. Un es domāju, ka šāda veida pieeja arī būtu jāsaglabā bez jebkāda veida novirzēm. Prezidents Kabila šobrīd sastopas ar izvēli. Viņš var vai nu respektēt konstitūciju, kā rezultātā viņam nedrīkst būt vairāk par diviem eh, prezidenta mandātā periodiem, jeb gluži otrādi viņš var visiem spēkiem var censties palikt šai amatā. Nu, es patiešām ceru, ka viņš izvēlēsies šo pirmo ceļu, respektīvi respektēs konstitūciju, jo, ja ne, tad tādā gadījumā, man liekas, šai valstī varētu atkārtoties līdzīgs scenārijs kā Burundi un citās Āfrikas valstīs, šī vēlēšanās mūžīgi pavadīt, visu mūžu pavadīt prezidenta amatā, tas ir kaut kas neiespējams. Paldies. Gasanam. Paldies. Kieņģis kundze. Vienu minūtu lūdzu. Merci. Paldies prezidenta vēlēšanas, KDR šobrīd ir eh, demokrātijas trumps visā šai valstī, eh, ir jāspēj nodrošināt respekts pret konstitūciju un ir jāmainās varas pārstāvjiem saskaņā ar konstitūciju, kur noteica, ka viens cilvēks nedrīkst būt prezidenta amatā vairāk kā divus uh, eh, sasaukumu laikus. Un tāpēc ir vēlēšana kalendārā strikt, strikti jāpieturās pie konstitūcijas noteikumiem. Un turklāt mums jāaicina KDR respektēt preses brīvību brīvība, pulcēšanās brīvība, uzskatu paušanas brīvība, kas taču pat ir minimālās prasības demokrātijā. Tāpēc kabilām ir jā, jāpakļaus demokrātisko sabiedrības spiedienam, un viņš nedrīkst atbalstīt, at, apdraudēt visu Centrālā Āfrikas reģiona demokrātisko nākotnu un stabilitāti viņi ir jāievēro pamatiesību principu un arī Āfrikas līgai un Āfrikas valstu savienībai ir jāizdara savs spiediens uz šo valsti. Paldies! Nākamais eh, Nartkungs. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Par Kongo Demokrātisko republiku runājot, es uzskatu, ka visas šīs diskusijas ir ironiskas. Pirmkārt, tā nav republika, otrkārt, to vada kleptokrātiski vadītāji un bruņotie grupējumi, kur izmanto tās e, dabas resursus, un Kongo lielākā daļa cilvēku vispār nerunā Kongo valodā. Kongo kā tautība ir ļoti, ļoti maziņa daļiņa. Uh, Es neuzskatu šo valsti par valsti un par tās demokrātisku ceļu, vai jau kaut kādām institūcijām mēs vispār nevaram runāt. Pēdējā gadā Eiropa Kongo ir novirzījusi miljonus un miljonus eiro. Doma bija, ka šie miljoni atbalstītu eh, pilsonisko sabiedrību, bet patiesībā tie ir aizgājuši kleptokrātu kabatās. Smieklīgi. Ja Eiropas Savienība turpmāk vēlas e, palīdzēt Kongo, tad mums tiešām ir jāpaģēr, lai tā būtu republika. Nākamais Venta kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Cilvēktiesība situācija un vispār nestabilais stāvoklis e, Kongo Demokrātiskajā republikā visu liek uz spēles, tajā skaitā arī iespējamās, ja visticamākās neiespējamās vēlēšanas Kongo. Kabila ir gandrīz 90 gadus vecs, viņa dinastija ir izplatusies kā astoņkājas, bet patreizējais prezidents dara visu, kas viņa spēkos, lai palikt pie varas. Kongo ir gandrīz neierobežoti dabas resursi, bet tas, kas Kongo notiek korupcijas līmenī un cilvēktiesību pārkāpumu jomā, nav vispār prātam aptverams. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens uz Kongo varas iestādēm, lai tās ieklausītos pilsoniskajā sabiedrībā, ņemtu vērā opozīcijas viedokli un lai beidzot novembrim notiktu godīgas un caurskatāmas vēlēšanas. Kelīkungs nākamais lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Kongo prezidents Kabila jau pie varas ir bijis 21 gadu, un šķiet, ka viņš vēlas palikt vēl tikpat ilgu laiku pie varas. Kabila izmanto dažādas metodas un viltības, lai paliktu pie varas, tajā skaitā arī vardarbību. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nākamajā gadā Kongo notiktu vēlēšanas un lai tiktu ievērot konstitucionālie principi. Ja tas nenotiks, tad mēs KDR nevaram saukt par demokrātisku valsti, vienkārši nē. Valstī ir ļoti bagātīgi derīgo izrakteņu iegulas, un uh, apvienoto nāciju pārstāvjiem ir jāturpina strādāt šajā valstī. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Bet ņemot vērā šeit valdošo decibelu līmeni un arī to, ka laika mums vairāk nav, es nedošu vārdu visiem. E, pirmais Peķikundze. Priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Es eh, vēlētos atbalstīt balsojumā šo rezolūciju, jo Kongo republikā valda smaga situācija un šobrīd tiek uzskatīts, ka 7,5 miljoniem cilvēku nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un miljoniem bērnu nevar apmeklēt skolu. Konflikti par eh, derīgajiem izrakteņiem. Kongo ir iekšējo bēgļu miljonu miljonu miljoniem un arī uz ārējām valstīm bēgļu ir devušies miljonos. Pēc e, desmitiem gadu ilgušām iekšējām cīņām Kongo nekas nav mainījies. Mums ir jāatbalsta demokrātiskie procesi šajā valstī. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Denāno kungs nākamai. Priekšsēdētāji, Es domāju, ka prezidentam Kabilam vajadzētu pamest acis sev apkārt. Viņš e, tad ieraudzīs daudzus citus šādus Āfrikas valstu piemērus prezidentiem, kas vēlas mūžīgi pavadīt uh, laikus šādos amatos un pie kā tas ir novedis. Uzskatāmies uz Burkinu Faso ar attiecīgiem traģiskajām sekām, bet, protams, ka visvairāk no tā visa cieši iedzīvotāji un, un KDR vara ir jāsadala, turklāt tas ir jādara demokrātiskā veidā. Nedrīkst pieļaut, ka iedzīvotāji atkal cieš. Eiropas Savienība taču ir Āfrikas valstu partners. Un Eiropas Savienībai tāpēc ir jāizdara arī spiediens, lai attiecīgajās valstīs tiktu ievērota demokrātija. Paldies! Ar to mēs beidzam eh, brīvā mikrofona procedūru un vārdu dod eh, komisijas vārdā Hāna kungam. Un es aicinu kolēģus zālē ievērot klusumu. Thank you, Madam Chair, and welcome to everybody. European... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Komisija atzinīgi vērtēja iespēju apspriest cilvēktiesību situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā un ar nepacietību gaida parlamentu rezolūcijas pieņemšanu, kas uh, apskata procesu pirms vēlēšanām un bažas raisošo situāciju saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu un pamatiesību ievērošanu Kongo Demokrātiskā republikā. Tā ir valsts, kas saskarās ar lieliem izaicinājumiem, tā skaitā arī uh, nabadzību, uz dzimumu balstītu vardarbību un citiem. Denis Mugwebe jau savulaik stāstīja to, ka tik tiešām tā ir Kongo Demokrātiskā republika e, saskaras ar ilgstošu humanitāro un drošības krīzi un viņi ir atkarīgi no lielākās apvienoto nāciju organizācijas mieru uzturēšanas spēku operācijas. E, tur joprojām ir ļoti nestabila situācija. Kopš 2006. gada vēlēšanām ekonomika ir attīstījusies, e, ir uzvarēti daži bruņot grupējumi valsts austrumos, bet joprojām ir ļoti daudz, kas darāms Bet valsts šobrīd eh, tuvojas svarīgam stūrakmenim savā attīstībā. 2016. gadā būtu jābūt prezidenta vēlēšanām, bet pilsoniskā sabiedrība bažījies, kā koncepcionālie termiņi netiks ievēroti. Ir nepieciešama politiska vienošanās eh, steidzami, eh, lai nodrošinātu iekļaujošas un caurskatāmas vēlēšanas konstitūcijas ietvaros. Tas nenozīmē, ka valdībai un opozīcijai ir jāvienojas par visiem risinājumiem, izaicinājumiem, ar kuriem saskaras valsts, bet tas nozīmē, ka ir nepieciešams vienoties par to, kā nodrošināt šādas vēlēšanas. Diemžēl protesti un uh, miermīlīgas demonstrācijas ir saskārušās ar vardarbīgu apspiešanu, valsts drošības dienesti tiek apvainoti cilvēktiesību pārkāpumos un vairākos gadījumos tiesu sistēma ir bijusi nesamērīgi barga. Kinšasā 8. martā bija demonstrācija atgādinot valdībai ievērot tiesības. Ekonomika saskaras ar krītošām preču cenām un nespēju palielināt valsts ieņēmums un publiskie pārvalde no tā cieši. Tas nozīmē, ka neapmierinātība sabiedrībā pieaug, un, un tas ir pelnījis mūsu uzmanību. Eiropas Savienība ir veiklas liels ieguldījums drošībā, uh, humanitārajā palīdzībā, un esam apņēmušies ievērot uh, ilgtermiņa partnerību ar uh, šo valsti. Mēs veicam arī diplomātsko darbību, atbalstot mieru, stabilitāti un samierināšanu. Uh, aktīvā partnerībā ar eh, citām valstīm Āfrikā un pārējo starptautisko sabiedrību. Mūsu visaptrošā pieeja mēs pirmajā vietā liekam cilvēktiesības un atzinīgi vērtējam apvienotu nāciju organizācijas lomu. Sadarbojoties ar ANO eh, eh, vietējo biroju Kongo Demokrātiskajā republikā, mēs palīdzam aktīvistiem un cenšamies palīdzēt arī reformās, eh, drošības struktūrās un konflikta atrisināšanā. Tāpat mēs meklējam iespēju palīdzēt veidot politisku dialogu. Un noslēgumā priekšsēdētais kundze, mēs uzskatām, ka eh, kādēr būs iespējams pāriet uz samierināšanu tikai balstoties uz konstitūcijas ievērošanu, tiesiskuma uh, un tiesu varas ievērošana, un e, tas ir iespējams tikai iesaistot iedzīvotājs, viņu balsis ir jāsadzird e, arī vēlēšanās. Un Eiropas Savienība izmantos e, savā rīcībā esošos instrumentus, lai to nodrošinātu. Rezolūcija no Eiropas parlamenta līdz ar to ir ļoti saulaicīga un vērtējam to ļoti atzinīgi. Paldies par uzmanību, kuru veltījāt manai runai. Köszönöm szépen, biztos úr, elnézést kérek. Paldies, komisārkungs. Es atvainojos jums par eh, maniem kolēģiem. Eh, eh, trokšņa līmenis bija tiešām ļoti augsts, bet jāsaprot, ir 751 parlamenta deputāts, kas ierod šobrīd zālē, un tas jau vien rada zinām troksni. Vēlreiz atvainojos par šiem apstākļiem. Esam saņēmuši septiņus rezolūciju priekšlikumus. Uh, noslēdzam debatas par šo punktu un pēc brīža sāksim balsošanu. Un tātad pēc brīža turpināsim ar balsošanu.